otrdien, un tā sāksies 18.30, tālāk turpināsies līdz uh, pusnaktī. Darba kārtība ir publicēta, tā ir pieejama Eiropas, Eiropas parlamenta mājaslapā. Internetā es gribētu pateikties visiem, priekšsādātāji laipni pateicu arī tūkiem, paldies arī visiem uh,